Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības. Galīgais darba kārtības projekts, ko ap, apstiprināja ja priekšsēžu konferencē, ir visiem pieejams. Un pēc tam, kas tam konsultējušies ar politiskām grupām, piedāvāja sekojoši mainīt galīgo plenārsēdes darba kārtību. Trešdien komisijas paziņojums par daudzgadu schēmu, kas attiecas uz pamatiesību aģentūru laikā no 2018. līdz 2022. gadam. Tas tiek aizstāts ar padomas paziņojumu, komisijas paziņojumu. Uh, saglabājot šo pašu nosaukumu, vai ir kādi iebildumi? Nē, tādējādi esam grozījuši. Uh, Uh, Ceturtdienā uh, juridiskā komiteja ir pieņēmusi arī kā autors kundzes imunitātes ziņojumu atbilstīgi noteikumiem, tad par šo ziņojumu balsosim ceturtdienas balsošanas laikā. Tādējādi ir apstiprināta un pieņemta darba kārtība, veicot šīs izmaiņas. Esam pieņēmuši plenārsēdes darba kārtību.